Eh, tiek konstatēts, ka šīs vietas atbrīvojas no 2011. gada 25. februāra. Un pēdējais paziņojums. Eh, parakstīšu likumdošanas aktus parastajā likumdošanas procedūrā. Tie ir četri likumdošanas akti, eh, un tas notiks saskaņā ar 74. reglamenta pantu. Šo eh, likumdošanas aktu nosaukumi tiks publicēti šīs dienas sēdes protokolā. Tātad protokolā būs šie likumdošanas akti nosaukti. Tagad pāriesim pie. dienas kārtības pieņemšanas šīs nedēļas plenārsesijai.